parlamenta deputātu mandātu pildīšanu. Juridisko lietu komiteja 8. jūlijā šogad uh, apstiprināja jauno deputātu mandātus, uh, tātad piedāvāja, uh, ka tie stāsies spēkā ar 2013. gada 1. jūliju un tie ir Borzāna kundze, Bozič kundze, Maletič kundze, Petrovič Jakovina kundze, Suiča kundze, un Tomašič kungi un Baldīnī kungs, Pikulas kungs, Plenkovič kungs, Stīra kungs, Valjāno un Vuljanič kungs. Uh, es uh, piedāvāju šos mandātus pasludināt par derīgiem. Atbildīgās polijas iestādes ir iesniegušas uh,